sociales. hyvää huomenta istunto on avattu ja toivottavasti tästä tulee. Labrīt, dāmas un kungi! Atklāsim sēdi un es ceru, ka šī būs ražīga diena. Pirmais punkts mūsu darba kārtībā ir Heidi Hautalas